Item, uh... Nākamais darba kārtības jautājums ir jautājumi komisijai. Un pirmais jautājums ir jautājums, ko uzdevusi Magines skundze, ko pārstāv Higins kungs. Un Andor kungs, jums vārds atbildējuši šo jautājumu. Lūdzu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, kad aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēmu un aizsargāt silmas vietas nosaukumu, garantēt tradicionālu īpatnību sistēma tika izveidota ekvivalents sistēmas jau pārstā, pastāvēja atsevišķās dalību valstīs. Šo, šo, šīs koncepcijas līdz ar to jau bija pazīstamas, un nosaukumi tāpat jau bija reģistrēti nacionālā līmenī. Līdz ar to tas izskaidro to, kāpēc pastāv tik ļoti daudz reģistrētu nosaukumu atsevišķās dalību valstīs, un tomēr vien pieaugušā interese uh, par šāda veida sistēmām uh, liecina par valstu interesi. Sistēma veidot vairāk gadu laikā un aplika, eh, Pieteikumu iesniedzējiem ir jānodrošina atbilstība zināmām specifikācijām, kas jāapstiprina nacionālā līmenī un pēc tam komisijas līmenī. Vienotais dokuments, kas nodrošina kopsavilkumu šāda veida specifikācijām attiecībā uz ģeogrāfisko izcelsmi vai cita veida izcelsmi eh, atsevišķām tradicionālām īpatnībām, ir publicēts oficiālajā vēstnesī un eh, līdz ar to var izteikt iebildumus. Iebildums var izteikt sešus mēnešus, sešu mēnešu laikā, ja šādu iebildumu nebūs, tad šie noteikumi stāsies spēkā. Ja iebildumi tiks iesniegt, tad ieinteresētajām pusēm ir sešu mēnešu, lai nonāktu pie vienošanās. Ja vienošanos nevar panākt, tad tādā gadījumā komisija nāk klajā ar lēmumu, par ko notiek balsojums attiecīgajā pastāvīgajā komitejā. Šī procedūra mm, līdz ar to paredz šo laiku, un mm, tas no, tieši tāpēc tāds ir noticis noteikts. Bet, kā jau teicu, tajā brīdī, kad šī īpatnība tiek reģistrēta, tā var baudīt aizsardzību gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, tā var gūt labumu arī no virknes komunikāciju kanālos, kā piemēram izmantot savu logo un tam līdzīgi. Reģistrācijas procedūru komisija ir centusies pātrināt, un tāpēc esam uh, strādājuši pie kvalitātes pakotnes, cenšoties samazināt šo laiku, kas vajadzīgs komisijai, lai pieteikumu izpētītu uh, pirms šo sešu mēnešu noteikumus, un tā vēlas samazināt iebildumu iesniegšanas periodu periodu uz diviem mēnešiem. Protams, izvērtēšanas sistēma no valsts uz valsti atšķiras. Tā ir atkarīga no virknes eh, tiesību aktu, kas jau pastāv dalību valstīs. Eiropas komisija vēlas veicināt kvalitatīvu produktu veidoš, veid, reģistrēšanu tā, lai patērētāji uzmanī, uz, apzināto šo sistēmu un varētu to izmantot savā labā. Papildus jautājumu uzdos Higīns kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji, gribu pateikties arī komisāram par atbildi. Es domāju, ka produktu marķēšana ir kaut kas tāds, kas vērtējums atzinīgi. Bet viņš uzlika lūk jau punktu uz virkni problēmām. Uh, Nu, pirmām kārtām prastāv, pastāv ļoti dažādi standarti, otrām kārtām šis ļoti ilgais laiks, kas vajadzīgs no pieteikuma iesniegšanas līdz e, īpnības reģistrēšanai, e, rā, ir ļoti labs piemērs birokrātiskajiem slānim, kam jāiziet cauri atsevišķiem uzdevumiem. Nu, piemēram, lauksaimniekam ir vajadzīgi pieci gadi no brīža, kad viņš iesniedz pieteikumu līdz brīdim, kamēr produkts var tikt reģistrēts, ņemot vērā krīzi. Vācijā mums ir vajadzīga lielāka produktu marķēšana, mums vajadzīgs kvantitatīvs, kvalitatīvs kontrols, un tāpēc gribu mudināt komisiju veidot ļoti daudz īsāku šo pieteikšanās eh, laiku. Paldies, jums iespēja. Komisāra kungs, eh, varbūt es došu arī Materas kungam iespēju uzdot patē, Materas kundzei iespēju uzdot papildus jautājumu, tad jūs varat atbildēt uz abiem kopā. Paldies priekšādā, tā saka Materas kundze. Vēlējos runāt jā, par pārtiks kvalitāti. Pēdējās pāris nedēļās Itālijas ir piedzīvojusi daudzus miljonus zaudējumu, tāpēc, ka, piemēram, dārzeņi nav tikuši pārdot īpaši gurķi šī minētā ECF vīrusa dēļ. Un tas tikai tāpēc, ka lūk importu tika apturēti baumu rezultātā. Viss augļu un dārzeņu sektors, atklāt sakot, ir nospiests uz ceļiem, un tāpēc gribu aicāt komisijai, ko tā grasās darīt, lai aizsargātu pārtikas un dārzeņu tirgotājus un kādus pasākums tā grasās īstenot, lai novērstu šādu veidu maldīgas informācijas izplatīšanos, kā šai gadījumā par attiecīgo baktēriju jo tā rezultātā, maldinoša informācijas rezultātā, cilvēki tik vienkārši maldināti. Komisāra Andorkungs, lūdzu, jums iespēja atbildēt uz šiem jautājumiem. Priekšādātāji. Uz pirmo jautājumu var atbildēt, ka komisija apzinās, ka nepieciešams eh, šo reģistrācijas procedūru pātrināt. Process ir uzsākts, kā jau teicu, esam strādājam pie šīs kvalitātes pakotnes. Uh, Tā ir man pirmā atbilda. Otrs, komisijas priekšlikumos ietver, ietverts priekšlikums par laika samazināšanu pieteikumu izpētai, tātad eh, līdz sešiem mēnešiem, un pēc tam iebildumu iesniegšanas periodu samazināšanu līdz diviem mēnešiem. Ja Eiropas parlaments un padomu pieņems lēmumu pieņemt komisijas priekšlikumu, tad tādā gadījumā nu, process samazināsies par desmit mēnešiem lielākajā daļā mm, pieteikumu gadījumu. Un uz otru jautājumu atbildot. Protams, jūs jau zināt, ka vakar bija veselības ministru sanāksme, un viņi, saka, viņi apspried vēl jaunākās tendences un notikumus, un runāja arī par šo ārkārtas uh, situāciju. Šodien, piemēram, lauksaimniecības ministru padomu norisinās, un, diemžēl, nevar jums vairāk neko sīkāk pastāstīt par tālākiem pasākumiem, ko šī padoma apsver. Uh, Vai jūs vēlējieties uzdot arī par šo jautājumu papildus jautājumu, Gines skundze? Es atvainojos, ka nedzirdēju komisāra atbildi sākotnē, bet mans jautājums galvenokārt saistīts ar to, ka ir ļoti maza informācija patērētāju vidū atsevišķās valstīs par šīm indikācijām. Un vai komisija dara kaut ko, lai šo apziņas līmeni, izglītīšanas līmeni celtu ne tik vien patērētāju, bet arī ražotāju vidū? Komisāra kungs, lūdzu. Priekšādātāji. Tā bija, tas bija Harkins kundzes jautājums. Jūs jau droši vien zināt, ka no valsts uz valsts šīs sistēmas ir ārkārtīgi atšķirīgas. Ir atšķirīgi šie reģistrēto nosaukumu, no, nosaukumu skaits un Eiropas līdzekļi apziņas celšanai pilnīgi noteikti ir pieejama attiecībā uz šiem patikas Mm, produktiem ir 15 apziņas celšanas programmas laikā no 2008. gada līdz 2010. Gada, 2010. gadam, un komisija tāpat arī pēta tālāku politiku, kas eh, ļautu veicināt apziņas celšanu, un šo, šovasar tiks publicēta zaļā grāmata. Tur apspriedīsim šīs politikas mērķus, un no jauna izpētīsim uh, tās cerības, lūk, kas tiek liktas uz kvalitatīvu produktu izplatīšanu un, protams, ar to saistīto informācijas izplatīšanu iedzīvotāju un ražotāju vidū. Paldies! Nākamais jautājums ir jautājums numur 7, to iesniedz Higins kungs, un tā temats ir jauniešu bezdarbs. Andor kungs, lūk, jums atkal iespēju uz šo jautājumu atbildēt. Lūdzu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, jā, augstais bezdarbs jauniešu vidū ir viena no komisijas galvenajām prioritātēm un viens no jautājumiem, kas visvairāk uztrauc mani. Darba vietu trūkums var veicināt jauno cilvēku aizbraukšanu no Eiropas. Daudz jaunieši dodas uz citām valstīm, lai, atrodas, lai atrastu darbu, iespējams, viņi dosies uz citu dalību valsti. Tas, protams, ir saistīts arī ar uh, cilvēku brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Ir skaidrs, ka dažos sektoros trūkst darba roku un citās valstīs ir liels jauniešu bezdarbs. Uh, Eiropas Savienība uzrauga šo te procesu, sagatavojot katru ceturksni attiecīgus datus. Atbilstoši 2020 pamatiniciatīvai jauniešu kustībā ir izstrādāta uh, virkne pasākumu, lai samazinātu jauniešu bezdarbu. Piemēram, piemēram jauniešu mobilitāti veicinās izmantojot darba vietu mobilitātes schēmu, piedāvājot pieejamās darba vietas. To atbalstīja gan parlaments, gan padome. Mērķis ir ļaut uh, jauniešiem atrast darbu Eiropas tirgū un palīdzēt darba devējiem pieņemt darbā jaunus mobīlus eiropiešus. Šeit ir runa par dažādu veidu atbalstu, piemēram, eh, konsultācijām un tā tālāk. Šeit ir runa par, eh, piemēram, vidēji 1000 eiro uzņēmumiem, eh, darba devējiem, kas grib pieņemt darbā šādus cilvēkus. Ir jānodrošina tas, ka visiem jauniešiem ir iespēja saņemt papildus apmācību četrus mēnešus pēc pamatizglītības iegūšanas. Vācijā, Nīderlandē un Austrijā citās līdzīgās valstīs, kā tika norādīts, jauniešu bezdarbs ir diezgan zems. Tas ir tieši tāpēc, ka ir visaptvaroša apmācību sistēma, tā lai jaunieši integrētos darba tirgu 2010. gada komunikē par uh, palielinātu apmācību vai stiprinātu apmācības sistēmu Eiropā, tālāk izglītības sistēmu Eiropā ir būtisks sasniegums, jo tiek noteikts, ka jāuzlabo tālāk izglītības kvalitāte, jānodrošina, ka šī izglītība ir pieejama un saistīta ar prasībām darba tirgū. Vēl kāds elements manā atbildēja Gribēju pievērsties eh, jauniešiem darbā kampaņā, kā tika norādīts Budapeštas sanāksmē. Šī, šis instruments ļaus eh, sanākt kopā jauniešiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī veicinās to, ka jaunieši izveidos savus uzņēmumus. Šeit ir runa par vairāk kā 30 dažādiem plāniem līdz 2012. gada beigām, kad šī kampaņa beigsies deputāti, es ceru, ka šīs iniciatīvas eh, papildinās efektīvas darbības dalību valstīs. Paldies! So, Higgins, for... Higgins kungs pirmais, tad Zemkas kungs un tikau kundze. Es nevaru dot vārdu Papa Nikolau kungam vai Gutiereses kundzei, jo ir uh, pieļaujami tikai trīs papildu jautājumi. Higgins kungs, lūdzu. Skaitļi ir biedējoši. Baltijas valstis, Grieķija, Slovākija, 30% un tā tālāk. Jūsu valstī priekšsēdētāja kungs ir miljoniem cilvēku bez darba. Itālijā, Spānijā trešdaļa jaunieši ir bez darba. Es nezinu, vai jauniešu mobilitātes programma šeit ir atbilde. Bet jūs pieminējāt tās bezdarba problēmas, bet mums būtu jāpievēršas tam, ka Eiropā ir iedzīvotāja novecošanās, un mēs nevaram pieļaut to, ka motivēti izglītoši jaunieši dodas prom. Mums ir viņi jāpatur, mums ir jāizmanto dažādas schēmas, lai viņi šeit sāktu strādāt. Un tās ir tās schēmas, ko jūs pieminējāt, e, darbojas jau trīs dalību valstīs - Vācijā, Nīderlandē un Austrijā. Iespējams, ka dažās dalību valstīs ir jāsniedz finansiāla palīdzība, lai cilvēki tiktu apmācīti un nebrauktu prom. Uh, jo tā vietā, lai darbotos Eiropas darba tirgu, viņi dosies varbūt uz Austrāliju vai uz vēl tālākām valstīm. Paldies! Kolēģi, saka priekšsēdētājs, atgādinu, ka jums ir tikai 30 sekundes papildi jautājumam. Zemks kungs, kungs lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Man ir nedaudz atšķirīgs jautājums komisāru kungam. Komisārs runāja par pasākumiem, lai samazinātu bezdarbu, bet komisārs neko neteica par vienu no visefektīvākajām iespējām. Izmantojot kuru, eh, piemēram, dažas dalību valstis varētu atzīt profesionālu izglītību, kas iegūta citās valstīs. Kas ar to notiek? Tikau kundze. Priekšsādātāji, investīcijas atsevišķās dalību valstīs izglītībā eh, tiek vienkārši pazaudāts, tāpēc, ka šie jaunieši, lūk, pēc tam, kad ir izmācījušies, dodas prom no Eiropas. Un komisāra kungs, es nu pēc gribu jums vaicāt, eh, vai Vai tā, vai tā tas var, kā tas var būt, ka, lūk, skolu beigušo vidu bezdarba procentu skaits ir pieaudzis tik ārkārtīgi lielā mērā? Komisārkungs, esat gatavs atbildēt? Eh, eh, Priekšsēdētāji, godātie deputāti, atbildēju jau es norādīju uz pasākumiem, kur jau ir iekļauti 2020 stratēģijā, Atsaucos arī uz esošo praksi dažās dalību valstīs, kas ir eh, efektīva un kas ir saistīta ar komisijas programmām. Jā, taisnība arī ir tas, ka komisijai šis vairāk ir horizontāls jautājums. Ir arī citas Eiropas iniciatīvas, kur ir eh, dažādi priekšlikumi, piemēram, specifiskas rekomendācijas valstīm. Uh, Eh, tās mēs publicējām šodien. Tur ir eh, svarīgas atsauces uz eh, nepieciešamību reformēt izglītības politikas un uzlabot izglītības un apmācības sistēmu darbību dažādās dalību valstīs. Tā, lai izglītības saturs atbilstu darba tirgus vajadzībām. Tas varētu uzlabot iespējas atrast darbu jauniešu vidū. Uh, dažādās dalību valstīs, iekļaujot Spāniju, kur situācija ir vissmagākā. Un šajā valstī izglītības sistēmas reforma ir vai nu no atlikta, vai vispār ignorēta. Jānorāda arī uz vienotā tirgus aktu, kas eh, starp citām iniciatīvām arī veicina to, ka tiks savstarpēji atzīti iegūtie grādi, izglītība. Uh, tā lai tirgus kļūtu efektīvāks un caurskatāmāks un tiktu dotas vairāk iespējas nekā iepriekš. Gribu norādīt, ka daudzas šīs darbības tiek finansētas no Eiropas instrumentiem, šeit konkrēti no Eiropas sociālā fonda. Gribēju pieminēt arī jauno mikrofinansēšanas instrumentu, kas nodrošina dažādu programmu izpildi piemēram, saistībā ar uzņēmē darbību un pašnodarbināto vai pašnodarbinātības iespējām. Un tas noteikti tiks arī atainots nākošajā finanšu programmēšanas plānā. Es ticu, ka parlaments arī šeit izrādīs savu atbalstu. Paldies! Paldies! Tagad astotais jautājums. Papa Nikolau kungs par migrāciju Schengens zonā. Malmstroms kundze. Members. Paldies, godātie deputāti. Papa Nikolau kungu uzdoties jautājums eh, arī ir saistīts ar pēdējo mums diskutēto jautājumu, un tas ir dažādi Schengens zonas aspekti un par migrācijas krīzi un par to, ka Schengen zonai jākļūst stiprākai. Un tagad mēģināšu jums atbildēt, Papa Nikolau kungs. Mēs jau diskutējām Koeļu ziņojumu un par to, ka Schengenas zonu vajadzētu saglabāt kā vienu no brīnišķīgākajiem Eiropas projektiem, un tas eh, īsteno vienu no būtiskākajiem uh, Eiropas Savienības sasniegumiem, un katru gadu Eiropā ierodās miljoniem turistu. Jāsaka, ka brīva pārvietošanās ir nākus par labu ar iekšējiem tirgumu, un saglabāt šo Eiropas celtnes sasniegumu ir ārkārtīgi būtiski. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka komisijas uh, pieeja ir stiprināt Eiropu, Schengenas zonu, un jau pirms pagājušā gada Ziemassvētkiem mēs nācām klajā ar paziņojumu, kādiem vajadzētu būt noteikumiem un kā komisija palīdzēs dalību valstīm, lai tās varētu īstenot mehānismu, kurā nolūks ir izveidot uz kopienas principiem balstītu atbildi. Ja, piemēram, dalību valstī ir kāda spriedze tās ārējā robežām. Un ierosinātās pārmaiņas mēs tātad vēlamies stiprināt uzraudzības mehānismu, kas balstās uz savstarpēju uzticību starp dalību valstīm un par dalību valstu spēju atbildēt adekvātā veidā uz iespējamiem kairinājumiem. Un eh, to mēs pasniegsim, eh, šādas pārbaudas mēs eh, veiksim, izbraucot uz dalību valstīm un kontrolējot un mēs palīdzēsim arī izveidot dalību valstīm rīcības plānus un to īstenošanas programmu. Un, protams, ka mēs vēlētos samazināt dalību valstu individuālās eh, aktivitātes, izveidojot izveidojot iekšējās robežu kontrolas. Atcerēsimies vēlreiz, ka Schengenes, eh, Schengenes līgums ir solidaritātes līgums. Un, protams, ka Eiropas Savienība vienmēr iestāsies par palīdzību tādiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams patvērums. Bet eh, šobrīd Frontex, kas ir aģentūra, kas uzrauga Eiropas ārējās robežas, šobrīd ir skaidrs, ka, eh, ka um, Eiropas ārējās robežas ir zem spriedzes. Mums e, ir jāveicina arī ikdienas sadarbības veicināšana starp dalību valstu iestādēm, un to nodrošina Eurosur, kurš ir ticis pamazām celts kopš 2007. gada, un komisija nāks klajā ar priekšlikumu vēl šajā gadā tā uzlabošanai. Mums ir jāizrāda arī finansiāls dabas solidaritāte, un šā gada finanšu plānā mēs ņēmām vērā migrantu plūsmas pieaugumu un arī šīs plūsmas pārvaldību gan Eiropas līmenī, gan arī to, kā stiprināt solidaritāti gal starp dalību valstīm. Šobrīd mēs esam konsultāciju procesā, ir e, budžets arī šobrīd tiek. E, samazināts, bet ir pilnīgi skaidrs, ka nākotnē arī tiks paredzēti līdzekļi. Tās dalība valsts, kurās migrantu plūsma ir vislielākā, ir tā, un tās, kuras, kurām ir ārējā Eiropas Savienības robeža, tām ir jāsaņem adekvāta palīdzība, jo tas stiprinās arī Eiropas, eh, arī Schengen zonu kopumā. Mums eh, ir jāsadarbojas arī starptautiskā līmenī jebkurš lēmums par nelikumīgo eh, migrantu atpakaļ pārvietošanu ir atkarīgs no dalību valstu lēmumiem. Šobrīd dalību valsta vēl nav izteikusi atbalstu šādai pieejai, un tomēr ir viens izņēmums, un tas ir pilotu projekts, piemēram, eh, palīdzēt eh, dažādiem patvērumu meklētājiem. Un es esmu organ... pirms mēneša organizēju konferenci un eh, dalību valsts jau toreiz apsolīja, ka būs 300 eh, vietas pieejams, un es ceru, ka nākotnē šo vietu skaits tikai pieaugs. Tas pierāda konkrētu solidaritātes apņēmību, un es tiešām ceru, ka arī nākotnē dalību valsts rīkosies tāpat. Paldies! Es atvainojos, ka es runāju tik ilgi, bet tas attiecās arī uz nākamajiem jautājumiem, uz tiem es atbildēšu īsāk. Paldies vispirms Papa Nikolau kungām un tad Marija kundzai. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και συμφωνώ απολύτως μαζί σας όπως... Nu, man jāsaka, ka pilnībā piekrīt jums, komisārs Kunze. Es domāju, ka mūsu parlaments visi būs ar jums viens prāts Jo, lūk, Bulgārijas, Rumānijas iestājas jautājums ir tas, kas jārisina daudz padomas līmenī. Viņiem ir jā, jāgūst šī vienprātība. Jūs runājam par uzticēšanās jautājumu. Jā, tas ir sveiks, un uzticēšanās tiek celta katru brīdi. Un vai Dānija, piemēram, piekrīt šim lēmumam par šo valstu iestāšanos Schengen zonā attiecībā uz visiem šiem jauniem mehānismiem? Un vai šie jaunie mehānismi, kas paredzēti, vai tie var spēcināt uzticēšanos, atsaukšos uz 23. punktu Schengenas eh, kodekstā. Tur taču tieši runāts par, piemēram, eh, kontroļu atjaunošanu uz iekšējām robežām ārkārtas apstākļos. Un es gribēju jums vajadzētu, ko jūs domājat par šo niansu signor commissario la commissione europea formulerà entro. Komisārs kundze, jūs teicāt, ka komisija sagatavos eh, jaunu priekšlikumu daudzgadu finanšu plānam 2013. un 2020. gadām. Es vēlētos pajautāt, kādus konkrētus pasākums vēl bez Frontexam paredzētajiem komisija šajā plānā iekļaus? Vai jūs domājat, ka vajadzētu palīdzēt konkrēti tām dalību valstīm, kuras visvairāk ir pārpludināts ar migrantiem kā ierobežot ekonomisko migrāciju nākotnē. Runājot par um, sadarbības politiku vidusjūras reģionu valstīs, kā jūs vēlaties apturēt tuvākajos mēnešos uh, migrantu plūsmu? Priekšsē, uh, komisāra, paldies! E, protams, ka mēs nevaram pavēlēt kādam uzticēties vienam otram. Mēs varam tikai to veicināt, un, protams, ka mēs varam pamudināt dalību valsts izveidot spēcīgāku Schengenas e, principu īstenošanu, un, e, piemēram, šobrīd ir izveidoti neatkarīgi mehānismi, un mēs vēlamies ļoti agrīni atpazīt Schengenas sistēmas vājās vietas un izveidot arī adekvātu atbild, atbildības eh, schēmu. Un tādā veidā mēs ceram, ka pieaugs arī uzticības starp dalību valstīm. Protams, eh, šobrīd mēs mēģinam vienoties par to, kāda būs eh, šī budžeta apjomu daudzgad finanšu plānā, bet tāpēc es jums šobrīd nevaru pateikt konkrētus skaitļus, bet e, mēs vēlamies atrunāt līdzekļus Frontexam un mēs vēlamies palīdzēt dalību valstīm e, iegūt līdzekļus gan e, integrācijai, gan robežkontrolēm, gan arī citiem pasākumiem. Uh, Eh, noteikti ir jānošķir nelegālā migrācija no tādiem iebraucējiem, kuriem ir nepieciešama starptautiska, eh, starptautisks varbūt eh, aizsardzība, un komisija pie tā ir strādājusi. Tas attiecās arī pie tā saucamās mobilitātes partnerības. Mēs raugāmies gan uz nelegālajiem, gan arī uz legālajiem migrantiem. Uh, Tam ir nepieciešama gan politiska griba, tam ir nepieciešama arī finansiāla resursa, un tas ir mans uzdevums gādāt, lai abi šie resursi būtu pieejami. Paldies! Tagad mēs esam nonākuši pie devītā jautājuma. Tas ir Poselta kunga jautājums vīzu režīms attiecībā uz Kosovu. Priekšādātāji posot jautājumu, posot kungu jautājumu runājot, var teikt, ka komisija konstanti novēro visa veida pasākums, ko īsteno robežu kontrolējuši iestādes, tā lai varētu nodrošināt šo vīzu liberalizācijas dialogu. Mēs atkārt, turpinam atkārtot, ka ir divi atslēgi jautājumi, kas joprojām nav atrisināti, kas vajadzīgi šī dialogu uzsākšanai. Pirmām kārtām atpakaļ uzņemšanas noteikumi un otrām kārtām reintegrācijas politika atbilstīga Eiropas standartiem. Atpakaļ uzņemšanas noteikumu izveidošana un divpusēja līguma noslēgšana ievērošana Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāturpina godprātīgi. Ir divi, divi, izvēr, divi bieži divas izvērtīs, mis, izvērtēja misijas uz Kosovu, Kosovu pagājušā gada jūnijā un pēc tam decembrī viņi izvērtēja esošo situāciju, eh, attiecībā uz integrācijas procesu un tam līdzīgi ir konstatēti panākumi, bet tāpat laikā ir vēl arī neatrisināti jautājumi. Mēs turpinam dialogu ar Kosovas valdību, lai palīdzētu viņiem šos pēdējos jautājumus atrisināt. Turklāt jāgūst progress arī pilsoniskā municipālā pašvaldība līmenī. Regulāri saņemam svaigāko informāciju no Kosovas, es regulāri tiekos ar atbildīgiem ministriem, un tad, kad šīs detaļas viss tik, būs atrisināts, tad esam gatavi uzsākt jaunu misiju, kas ļautu mums uz vietas pārliecināties par turpmākajiem soļiem, kas sperami lai uzsāktu vīzu liberalizācijas dialogu. Bet šajā posmā vēl neesam. Mēs atzinīgi vērtējam to, kas jau ir paveikts, jā, un cieši tādām kopā ar valdību, lai sniegtu viņiem visu veidu atbalstu turpmāk un panākumu gūšanā. Paldies, Pasāt, kungs, jums iespēja uzdot papildus jautājumu. Komisārs Kunze, liels paldies par šo atbildi. Mēs domājat, ka šo misiju uz Kosovu varētu nosūtīt jau šogad, jeb jūs tomēr nevarat vēl atbildēt uz par tik precīzu laika punktu? Vai jums nešķiet, ka šādas nelielas valsts gadījumā mums vajadzētu vairāk nodrošināt atbalstu jauniešiem, ļautiem iepazīt Eiropu? Mēs taču nevēlamies šos cilvēkus izolēt, ieslēgt kaut kāda veida eh, tādā mazā valstiņā. Es zinu, ka jūs vēlaties, lai robežas at atbrīvotos, bet vai jūs domājat, ka polijas prezidentūras laikā vēl varētu nosūtīt jau šo pēdējo izvērtējumu misiju? Es pilnīgi piekrītu, Posautkungs. Eh, jā, man ir tāds pašs cerības kā jums. Mēs arī nevēlamies, lai Kosovu kļūtu par maz izolētu salu šajā reģionā. Mēs cenšamies atcelt šīs vīzu barjeras pamazām vienu pēc otras, un mēs pilnīgi noteikti neatstāsim Kosovu aiz muguras. Nu, jāsaka, laika jautājums ir tas, par, kas, kas ir eh, Kosovas valdības rokās. Viņi ir mums, viņi ir tie, kas mums jā, kam jādod mums ziņa, ka viņi ir izdarījuši visu, ko mēs esam lūguši izdarīt, un tad mēs būsim gatavi nosūtīt šo misiju. Tāpēc tas ir viņu rokās, bet jāsaka, mums nav nekāda laika ierobežojuma, līdz ar to arī nekāda konkrēta termiņa, par kuriem varētu jūs informēt. Paldies, saka priekšādātājs. Nonākam pie desmitā jautājuma, ko uzdevis Gais Miečels par to, kā apkarot e, noziedznieku internetu izmantošanu. Lūdzu, komisārs Kunz, jums iespēja atbildēt šo jautājumu. Much, my... Paldies priekšādātāji, ja ļaujiet man tikai sakārtot savus dokumentus. Godātie deputāti, jā, kibernoziedzība ir arvien pieaugoši draivi, eh, draudi, un organizētā noziedzība, jāsaka, arvien vairāk izmanto tieši kibernoziedzību, eh, lai panāktu savu. Un tāpēc komisija īsteno vairākus pasākumus šai jomā, lai uzlabotu kopējo kiberdrošību un lai novērstu kiberuzbrukumus. Politikas līmenī var jūs informēt par konkrētiem eh, mērķiem, kas ir noteikti politikas dokumentos, ir arī Eiropas digitālā darba kārtība, tāpat arī iekšā iekšējās drošības stratēģija šai jomā. Šajā stratēģijā kibernoziedzība tiek skaidri identificēta kā viena no prioritātēm, pie kā mums jāstrādā, nu, kas mums jāapkaro turpmāk. Pagājuši gadu mēs iesniedzām arī divus likumdošanas priekšlikumus. Vienu martā tā bija direktīva par bērnu izmantošanu, ļaunprātīgu izmantošanu tieši saistē. Es zinu, ka par to šobrīd risinās sarunas. Un tāpat arī priekšlikumu par uzbrukumiem informācijas kibersistēmām. Šo priekšlikumu iesniedzām septembrī un arī par to šobrīd spriežat jūs ar padomu. Un es zinu, ka arī šeit ir gūti panākumi. Nu, šie centieni pieņemt Eiropas tiesību aktu, jo vairāk, jo vairāk aktualizēs ņemot vērā pēdējos kiberuzbrukumus. Turklāt nepieciešama nosacījuma, kas ļautu sodīt šāda veida noziedzības īstenotājus. Starptautiska sabiedrība arī, protams, ārkārtīgi svarīga, lai cīnītos pret kibernoziedzību, un tāpēc sadarbojamies ar starptautiskajiem partneriem. Mums ir darba grupa starp Eiropas Savienību un ASV, eh, kas, kas, tikās, kas, kas tika izveidot pagājušā gada novembrī. Tāpat arī ir bijušas vairākas ekspertu tikšanās, un par progresu ziņosim eh, nākamajā Eiropas Savienības un ASV samitā, kas paredzēts novembrī. Tāpat esam paredzējuši izveidot kibercentru, kas ļautu koordinēt Eiropas līmenī visus tos centienus, kas eh, tiek veikti veikt dalību valstīs šajā, šajā kontekstā. Kibernoziedzība tiešā, tiešā veidā ietekmē tehnoloģiju attīstību, šī jaunie biznesa modeļi, kas veidos, tāpat arī iespēja īstenot tiesību sargāšanas eh, pasākumus attiecībā uz kibertelpu. Kibernoziedzība kļūst par ļoti būtisku noziedzību savot, un tāpēc mums ir vajadzīgs steidzam veidot atbilstīgas aizsardzības sistēmas, tāpat arī dažādi veidi izlūkdienestus, kas ļautu šo jautājumu risināt. Ja ir pamats domāt, koronizētas noziedzības grupas ar vien vairāk noziegums pastrādā inter internetā, tad tādā gadījumā izmeklēšanas metodas ir jāpiemēro eh, arī kibernoziedzībai, tieši tāpat kā tas notiek parastajos prokuratūras eh, izmeklēšanas procesos. Un visbeidzot, pirms desmit gadiem. Eiropa, Eiropas padomas Budapeštas konvencijā par kibernoziedzību eh, tika gūti panākumi. Lūk, desmit gadi pēc tam, pēc šīs konvencijas izstrādāšanas, vairākas valsts joprojām to vēl nav ratificēšanas, kaut gan, lūk, rudenī būs jau desmitā gada diena kopš tās pieņemšanas. Es domāju, tāpēc vajadzētu aicināt visas dalību valstis šo konvenciju ratificēt, un tas ļaus tām cīnīties pret kibernoziedzību. Paldies, saka priekšādātājs Mičelkungs, jums iespēja uzdot papildus jautājumu. Lūdzu, paldies priekšādātāji, paldies komisārs kundzei par atbildi kā saprotu, tad vienmēr ir kāds, kas lūk lielās ar to, ka viņiem ir noziedzība, viņi var internetā e, īstenot gan, gan ieroču, gan cilvēku, gan narkotiku tirdzniecību, un kas izmanto, kas tāpat īsteno slepkavības, zādzības, bruņotas slaupīšanas, un tas viss notiek ar internetu palīdzību. Tā ir tāda veida, kā tādas lielīšanās e, teksti, ko mēs redzam Facebook un citās e, interneta vietnēs. Un komisārs kundze, varbūt ar šādu sociālo vietņu, izman, vietņu tekstus varam izmantot, lai identificētu šos noziedzniekus. Un komisārs kundze, tāpēc gribu jums vaicāt, vai jūs varētu īstenot kādus speciālus koordinātas sadarbības uh, soļus, lai, lai apturētu cilvēkus šādās rīcībās. Tikā, kundze, jums iespēja uzdot papildus jautājumu. Paldies, priekšādātāji! Tas, cik lielos apmēros un cik nopietnā mērā notiek uzbrukumi kibersistēmām, eh, nu, tas ir šausminoši. Cieši pilsoņi, cieši uzņēmumi gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Un Eiropas Savienībai vajadzētu stiprināt savu stratēģiju kibernoziegumu apkarošanai. Tāpēc ir nepieciešams paplašināt arī attiecīgās specializētās aģentūras mandātu. Un kāds šai saistībā ir komisijas projekts? Paldies! Un tagad došu vārdu komisārai atbildēt šo jautājumu. Paldies! Jā, nu dien! Visa šī parastā noziedzība arī šobrīd tiek pārcelt uz internetu, pilnīgi noteikti, bet tāpat laikā ir arī jauni noziegumi veidi, ko īpaši internets veicina. Nu, piemēram, lūk, identitātes zādzība, banku kontu aplaupīšana un tam līdzīgi. Jūs varat būt droši, ka mēs uzmanīgi sekojam jaunākajām tendencēm un Eiropola pavisam nesen ir veicis būtisku e, pētījumu un arī uzbrukums atsevišķām no šīm bandām, kas darbojas pāri robežām. Un, nu, kas nodarbojas, piemēram, tādu lietu kā bērnu pornogrāfija, tāpat arī kontrabandu un narkotikām. Un tāpēc, eh, jā, Bet tā visa strādājuma, protams, ir jādara vēl vairāk, ir jāsasaista visi šie uh, trauksmes punkti, kas atrodas Eiropas Savienībā, ir jādalās ar statistikas datiem, ar informāciju, ir jāapmainās, tāpat jāsadarbojas vairāk ar privātu uzņēmumiem, lai nav nākt pie risinājumiem. Mēs turklāt plānojam un jau esam uzsākuši iespējamības izpēti par Eiropas kibercentra izveidi līdz 2017. gadam. E, šāds cents varētu tad nodrošināt atbalstu dažādu veidu starptautiskajiem un e, nacionālā līmeņa e, kiberuzbrukumu novēršanas centriem, un es domāju, ka tas būs tāds darbs, ko varēsim veikt kopā ar dalību valstīm. Jo nacionālā līmenī jau tiek darīts ļoti daudz. Paldies! Thank you very much. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad 11. un 12. jautājums, ko uzdeva baronese Ludforde un Marija Elēnī Koppa. Abi jautājumi ir par Schengenas līgumu, par novērtēšanu un iespējamo līgumu apturēšanu un par līgumu piemērošanu. Komisāre eh, saka, es atbildēšu abiem jautājumiem vienlaicīgi, jo ir gandrīz eh, šie jautājumi vienādi. Šeit ir runa par Schengens attīstību, ņemot vērā migrācijas krīzi jau daļai atbildējuši šo, šiem jautājumiem, atbildot papa Nikolau kungam, tas būtu jāatcerās arī šajā kontekstā. Lutfords kundze norādīja, ka ir bažas par to, ka diskusijas par iespējamo līguma apturēšanu varētu būt grūtas un ilgas, un komisijai tika lūgts eh, ļaut piemērot pārkāpumu procedūras, ja dalībvalstis neievēro Schengens līguma nosacījumus. Ir skaidrs, ka šādu nosacījumu pārkāpšanu nevar pieļaut, bet mēs plānojam arī paralēlu pieju. Mēs sargājam Eiropas likumdošanu un mēs nodrošinam, ka Schengenas nosacījumus ievēro un izpilda visi. Ir nosacījumi esošajā likumdošanā, un esmu pārliecināta, ka esošā likumdošana regulē lielāko daļu situāciju. Jā, varētu būt atšķirības ieviešanā un interpretācijā. Komisijas konsultēsies ar šīm valstīm un skaidros nosacījumus, piemēram, izdodot rekomendācijas vai vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka likumdošana tiek piemērota pareizi. Mēs izmantosim visas iespējas, arī ieskaitot pārkāpumu procedūru, ja tas būs nepieciešams. Tajā pašā laikā mēs strādāsim pie preventīviem pasākumiem, lai šāda pārkāpuma procedūra nebūtu jāuzsāk. Pašlaik mums ir diskusijas starp parlamentu, padomi un komisiju, lai izveidotu efektīvāku Schengenas izvērtēšanas sistēmu, uh, Un mēs runājam par to, kā pašlaik varētu šo izvērtēšanas mehānismu papildināt, lai nodrošinātu konsekventu nosacījumu piemērošanu un uzticību. Runājot par Dānijas jautājumu, kā Kops kundze norādīja, jūs zinat, eh, ko komisija nekavējoties uzrādīja Dānijas premjerministram, un Tur tika teikts, ka mums ir lielas šaubas, vai Dānijas piedāvātie pasākumi atbilstu Eiropas Savienības un starptautiskajai likumdošanai. Ir skaidrs, ka nevar šādā veidā organizēt sistemātisku personu un preču kontroli, un Dānijai tika lūgts atturēties no šādiem pasākumiem, un tiks arī lēmts par tālāku rīcību. Runājot par Kopas kundzes jautājumu par to, vai tiks pārskatīta ekskluzīvā atbildība iebraukšanas valstī. Piemēram, ja cilvēks tiek atrasts nelegāli kādā citā valstī, šis cilvēks varētu tikt nosūtīts uz sākotnēju iekļuvis valsti. Tas ir Dublinas nosacījums un ir teikts, ka valsts, kas ir saņēmusi patvērumu pieprasījumu, ir par to arī atbildīga. Un šeit mēs nerunājam par regulāro miglā, migrāciju. Dubultās migrācijas princips netiek mainīts. Tā valsts, kur cilvēks ir iebraucis, arī ir atbildīga par viņa pieprasījumu izvērtēšanu. Un komisija arī ir 2009. gada priekšlik, maija priekšlikumā Uh, to atbalstījusi, un tas tic apstiprināts arī Libe komitejas balsojumā. Paldies papildi jautājums baronesei Lutfordai. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri. Protams, uh, ar prieku uzklausu jūs un dzirdu, ka jūs norādījāt, cik svarīgi ir saglabāt Schengen zonu, bet man ir bažas, ka neskatoties uz to, iespējas eh, ir radies ārzemēs tāds, piemēram, Financial Times raksta, ka Eirozona un Schengen zona sabrūk. Nu, cilvēkiem liekas, ka komisija tā relaksēti pieiet iespējai atkal atjaunot robežu kontroli. Šeit ir runa par komisijas institucionālām tiesībām to piemērošanu praksē, tieši izmantojot pārkāpumu procedūru. Es īsti nezinu, kādu vēstuli tad eh, komisija nosūtīja uz Kopenhāgenu, vai tas tāpat tās attiektos arī uz Parīzu un Romu. Kopskundze. Liels paldies, paldies, ka tik sīk atbildējāt uz šo jautājumu, manis uzdoto jautājumu par, par imigrantu sadalīšanu starp dalību valstīm, starp dažādām dalību valstīm. Tātad, nu gan jāsaka tādām atsevišķām valstīm kā Grieķijai, kas lūk ir viena no valstīm pie ārējām robežām, kas, kas ir valsts, kas saņem apmēram uh, 90% no visas migrācijas plūs. Nu, jāsaka, mums, plūs, mums, mums nav pieejami šie Dublins noteikumi, jo, jāsaka, mūsu iedzīvotāji vairs nespēja izturēt to, ka tiem jāuzņem tik ārkārtīgi daudz e, imigrantu, tie nespēja tikt galā ar šo situāciju un domāju, ka līdz ar to šie Dublins noteikumi ir jāpārskata, nu, ņemot vērā īpaši pēdējos notikumus. Tālāk papa Nikolau kungs 30 sekundēm. Paldies priekšādātāji. Jūs jau uzsverāt, cik ļoti svarīga ir solidaritāte, cik nepieciešams vienlīdzīgi sadalīt šo imigrācijas slogu. Tāpat jūs arī teicāt, ka nepieciešama pasākuma, kas ļautu pārvietot e, bēgļus un imigrantus, un mēs gaidam no jums arī priekšlikumus un projektus par bēgļu pārvietošanu Eiropas Savienības iekšienē. Un tas saistīts ar Dublinu 2. Tieši tā kā Kopas kundze teica, Francija taču gal galā ir apturējusi šo eh, cilvēku nosūtīšanu atpakaļ uz, uz Grieķiju. Mēs esam saņēmuši nosodījumu par virkni eh, jautājumu, tostarp par Dublinu divu noteikumu neizpildi. Bet ko tad mēs varam darīt, lai visi saprastu, cik ārkārtīgi nopietni ir šī situācija un ka nepieciešams Dublinu divu pārskatīt? Komisārs kundze, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāj kungs. Žēl, ka ir radies tāds nepareizs iespējas par komisijas viedokli par Schengenu. Pēdējā mēneša laikā es nepako citu nerunāju, un esmu uzsvērusi, cik eh, svarīga ir Schengenas zona, cik svarīgi to ir stiprināt, nevis vājināt. Mēs nopietni skatāmies uz visiem Schengenas īslaicīgas atlikšanas uh, gadījumiem vai pieprasījumiem. Un mēs strādājam cieši kopā ar Itāliju, Franciju un Dāniju, lai skatītos, kas tiek piedāvāts, kas tiek prasīts, vai tas atbilst Schengens prasībām vai nē. Mēs arī mēģinam domāt par to, kā spēcināt Schengenas nosacījums, jo ir skaidrs, ka esošās izvērtēšanas sistēma nav pārāk laba. Par to jau arī ir diskusijas bijušas Eiropas līmenī. Šeit būtu varbūt arī lielāka loma Eiropas parlamentam jāspēlē. Mums ir jāizmanto vairāk instrumentu, jāpalīdz dalībvalstīm, jāizdod vadlīnijas, jāskaidro, kādos īpašos gadījumos Schengenas zonu var. Uh, īslaicīgi apturēt tā, lai visa sistēma netiktu apdraudēta varat būt pārliecināti, ka mēs darīsim visu, lai Schengens zona tiktu stiprināta, lai Eiropa šeit vairāk iesaistītos, nevis mazāk. Dublina, protams, ir saistīta ar šo jautājumu, bet tas ir paralēls process. Tā ir daļa no patvērumu pakotnes diskusijām, par to pašlaik runā arī padomēji. Komisija ir piedāvājusi iekļaut Dublinā uh, protams, saglabājot iekļūšanas valsts atbildību, eh, tātad ieviest ārkārtas mehānismu īpašos gadījumos, eh, kā šo mehānismu varētu uz laiku apturēt. Šis ir ļoti pretrunīgs jautājums. Dalību valstīs ir maz atbalsta šādam mehānismam, un runājot par uh, patvērumu pakotni, šis ir viens no grūtākajiem jautājumiem. Ir skaidrs, ka Grieķijas problēmu šādu mēs neatrisināsim, jo to var atrisināt tikai ieviešot patvērumu sistēmu visā Eiropā, tā lai visas valstis uzņemtos zinām daļu slodzes, tā lai arī citas valstis varētu uzņemt patvērumu meklētājus. Jā, turpinās reformas atbilstoši darbības plānam Grieķijā, ko atbalsta arī komisārs Samoņa un citi. Uh, Citas dalībvalstis atbalsta Grieķiju arī ar naudu, ar eh, ekspertiem, ar administratoriem, tā lai Grieķija varētu izveidot tādu sistēmu, kas atbilst Eiropas likumdošanai. Daudz jau ir izdarīts, bet vēl daudz ir jādara. Un tas ir jādara paralēli sarunām par patvērumu sistēmu. Paldies! Paldies Paldies Malmstrēms kundzei, kas sniedz atbildes komisāra samatā. Un tagad nākamie jautājumi, sakot, un 13. tiek uzdot Andor kungam. Tā tad 20 minūtes katram komisāram ir paledzēts, un līdz ar to Hāna kungam iespējams, ka mēs nevarēsim uzdot visus jautājumus. Tātad pirmais jautājums Andor kungam ir 13. ko ir uzdevis Frederiks Derdēns par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda nākotni. Komisāra kungs, jums vārds, bet Beres kundze e, ir Dardēna kunga vietā. Godātie deputāti, saka komisārs, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka jūs izrādat interesi par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda nākotni. Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo komisija ir mēģinājusi izveidot priekšlikumu fonda pārvaldības noteikumu izmaiņai. Pēdējos mēnešos komisija ir veikusi veselu virkni konsultāciju, uh, par to, kādi ir Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda būtiskākie izmantotāji. Un arī parlaments ir sagatavojis ziņojumu pirms pāris mēnešiem. Portaškungs sagatavoja ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Patreizējā formā šis fonds un arī konsultācija perioda laikā ir parādījies, ka pēc 2013. gada fonda izmantošana uzlabosies un patreizējie mehānismi pēc 2013. gada ļaus e, būtiskāk izmantot šo fondu. Ja dalība valsts būs iesniegusi pieprasījumu, tad e, šobrīd liela daļa laika paiet šī iesnieguma izvērtēšanai, un komisija vēlas vienkāršot eh, to informācijas daudzumu, kas dalību valstī būs jāiesniedz. Tādējādi pierādot, ka dalību valsts iesniegums ir jēdzīgs. Vienlaicīgi mēs mēģināsim eh, izveidot arī izvērtēšanu eh, abās budžetārās iestādes vienībās. Vienlaicīgi mums ir jārunā arī par to, ka ir dalību valsts, kuras nevēlas izveidot um, iepriekšējās izmaksas dažādām, fo, dažādām formām un projektiem. Runājot par fonda uh, budžeta maksimālajiem griestiem, tie pēdējos gados ir pieauguši būtiski, bet uh, ir arvien grūtāk noteikt uh, robežas, kurās projektu ievietot. 2011. gadā pirmo fonda izmantošanai vajadzēja būt atliktai un nevarēja atrast pietiekams fonda izmantošanas apropriācijas. Katrā ziņā viegli šis darbs mums nav, mums ir nepieciešama palīdzība un arī dalību valstīm nepieciešama palīdzība un ātri. Mums ir nepieciešams izveidot tādu mehānismu, lai fonda izmantošana saskanētu ar mūsu un dalību valstu mērķiem. Šobrīd uz galda ir vairākas iespējas izskatāmas. Vispirms eh, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu varētu iepludināt Eiropas sociālajā fondā, vai tāds tā būs vai nē, vai fondam būs atsevišķs budžets vai nē, komisija par to vēl nav lēmusi. Un tomēr rudenī komisija vēlas nākt klajā ar paziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda nākotni, un tas balstīsies uz Eiropai labāko. Paldies! Thank you, Commissioner. Paldies komisāru kungam. Un tagad pirmā jautājuma uzdevēja Berešku. Merci, le... Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, Dardēna kungs, ļā, Dardēna kungs lūdzu man jums pateikties, un viņa vārdā to arī dara. Paldies par jūdu atbildi. Nu, protams, Mēs visi ar nepacietību gaidām visu veidu iniciatīvas no jums, kas ļautu pātrināt līdzekļu izmaksas procedūru jo ir vajadzīgs palīdzēt gan šiem atlaistajiem, gan katastrofu upuriem, globalizācijas rezultātu un tam līdzīgi. Un tāpat laikā gribam vērst jūs uzmanību arī uz divām sarežģītām lietām. Pirmais atbalsta raksturs nestrādājušiem ir jāpatur kā prioritāte. Respektīvi, pārskatīšanas procedūrā pilnīgi noteikti esam pret domu, ka globalizācijas pielāgošanās fonds varētu kļūt par vienu tādu pašu instrumentu kā citi, kas ļautu, piemēram, nodrošināt kohēzijas politikas īstenošanu. Visi kopienas līdzekļi e, jau tāpat tiek tērēti pētniecībai, ārlietām un nezinu, kam citam, bet šai gadījumā ir pavisam konkrēti mērķis, kas ir jāizpild. Un lūk, tieši ar globalizācijas pielāgošanās fondu tos iespējams pildīt. Un otram kārtām vēlamies, lai fonda pārvaldība noti, nenotiktu, pār, netiktu pārspēlēt no viena komisāra otram, bet ne, ir atkri, bet nedrīkst to tātad dalīt starp dažādu veidu nozarēm, kas ar konkurences, rūpniecības politiku un tam līdzīgi ir jābūt vienai pārvaldībai. Tālāk Huntis kungs uz pusminūtu, lūdzu. Lielas paldies, priekšādātā! Gada sākumā bija Grieķija iesniedz pieprasījumu par globalizācijas pielāgošanās fondu līdzekļu izmaksu, un toreiz saņēmām negatīvu atbildi. Nu, jāsaka, iedzīvotāji nebija īpaši laimīgi. Un jautājums mans līdz ar to ir šāds. Sešas mēnešus vēlāk mana valsts ir atkal iesniegusi lūk, ies, ja, pieprasījumu par šo līdzekļu izmantošanu, lai atbalstītu tos, kas šobrīd cieši no globalizācijas sekām. Nu, vai jums vidū ir šāda informācija, vai jūs varat pateikt, vai šis eh, pieprasījums ir apstiprināts, ja tam ir pateikts nē? Un tad gal galā kāpēc Grieķijas pieprasījumiem nav pozitīvas atbildes? Harkins kundze tālāk. Priekšsēdētāji. Jā, man ir jautājums e, komisāram vēl vēlāk un vaicāšu viņam par šī fonda salie, saliedēšanu ar Eiropas sociālo fondu, bet varbūt jūs varat jau par to runāt šobrīd. Labprāt par to gribētu dzirdēt. Un otram kārtām, ja šie fondi tiks apvienoti vienā, vai tiks palielināts arī budžeta apropriācijas uh, to vajadzībām. Un otrām kārtām par laiku runāt. Jūs teicāt, ka lūk, komisijā un budžeta lemē iestādēs ir problēmas ar laika grafikiem, bet problēmas ir arī dalībvalstīs. Tikos tās ir pie, iesniegušas pieteikums, arī tām pašām ir kaut kāda veidā jāsāk jau pasākumi, kas ļautu šos līdzekļus izmantot, jo tādā veidā vismaz šiem darbi, darba ļaudīm nebūtu jāgaida līdz uh, tam bezglīgiem brīdim, kad beidzot līdzekļi tiek piešķirti. Eh, Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, es eh, esmu priecīgs, ka šīs diskusijas apliecina to, ka komisijas izvirzītie mērķi ir pareizi. Tātad komisija ir apņēmusies EGF iekļaut nākamajā finanšu plānā, bet padarīt šo instrumentu spēcīgāku, lai tas palīdzētu Eiropas uh, iedzīvotājiem un darbļaudīm. Es uzskatu, ka šīs diskusijas e, apstiprināja arī to, ka turpmākajā periodā fiskālā konsolidācija lielākajā daļā dalību valstu būs viena no augstākajām prioritātēm, un dalību valstis šā fonda palīdzību radīs kā labu instrumentu, un e, Tas jau šobrīd ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir jābūt šādam instrumentam, ko varētu ātri pievā, piemērot tādiem strādājušiem, kur pēkšņi ir zaudējuši darbu. Un pēdējais, ko es vēlētos pateikt, ir vēl neatbildēti jautājumi, piemēram, EGF e saistība ar ESF. Kā jūs ziniet, ESF ir dalītās dalības pārvaldības fonds, un šobrīd ESF e nevar izpildīt pilnīgi visus EGF mērķus, un neskatoties uz to, kāds EGF formāts nākotnē tiks rasts, es uzskatu, ka pārvaldības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un gala beigās tas ietekmēs to, kā mēs šo EGF veidosim jāatcerās, ka E, vajadzība pēc atsevišķa fonda un nepieciešamība ātri piemērot līdzekļus, ja tas ir vajadzīgs, ir joprojām aktuāla. Jau šobrīd un nākotnē tas būs vēl skaidrāk. Ir dalība valstis, kuras varēs finansēt dažādas programmas, gan no EGF, gan no ESF līdzekļiem. Un tomēr es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt EGF finansējumu pieejamu pilnīgi visām dalību valstīm, ja notiks, ja dalību valstīs būs kāda nodarbinātības krīze. Taču runāt par fonda līdzekļu par projektu fonda līdzekļu piemērojamību, tad vajadzētu paraudzīties arī uz to, lai mēs izveidotu skaidrākus noteikumus. Taču patreizējā momentā komisija tikai raugās uz pagaidu noteikumu pagarināšanu līdz šās finanšu, līdz šā finanšu perioda beigām. Un tas palīdzētu arī dalību valstīm pārvarēt krīzi un strādāt daudz efektīvāk un ātrāk novērst krīzes sekas strādājošajiem un darba zaudējošajiem. Now... Paldies! Tagad mēs esam nonākuši līdz 14. jautājumam. Tas ir Čuntis kunga jautājums par kolektīvo līgumu sistēmu. Elvarda kungs, ko jūs vēlētos teikt? Priekšsēdētāji kungs, vai jūs vēlētos pateikt, cik jūs vēl uzdosiet jautājumu Sandor kungam šajā sekcijā? Priekšsēdētājs. Tātad 20 minūtes katram komisāram. Pirms jūs ienācāt iekšā, Elvarda kungs, es to teicu, un iespējams, ka Blinkievičietas kundzes jautājumu mēs vēl uzdosim, bet neesmu pārliecināts, ka 16. jūsu iesniegtais jautājums tiks paspēts. Tātad 14. jautājums komisāra kungs vārds jums priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, komisija ļoti, aug, ļoti lielā mērā apzinās, ka Grieķijas krīze ir ja tās iedzīvotāji maksājusi ārkārtīgi dārgi, un tomēr šī krīze ir izraisījusi finanšu nelīdzsvarts, finansiālas grūtības un eh, dažādas, eh, dažādas citas grūtības. Ir tādi, kur apgalvo, ka ka šobrīd netiek ievērots subsidiaritātes princips, kas ir ierakstīts Eiropas Savienības darbības līgumā. Es personīgi neuzskatu, ka tā ir taisnība. Memorandumā izvirzītie pasākumi tika izstrādāti ciešā sadarbībā ar Grieķijas valdības un parlamenta deputātiem un ierēģiem, un tas jau vienkārši pierāda, ka subsidiaritātes princips ir ticis ievērots. Uh, Eiropas Savienības pamatiesību harta un tās 28. pants apgalvo, ka Eiropas Savienības eh, strādājošajiem ir tiesības uh, slēgt koplīgumu adekvātā līmenī, un, ja parādās interešu konflikts, tad aizstāvēt savas intereses eh, kolektīvā veidā, tajā skaitā arī ar streikiem. Taču šā pašas hartas 51. pants apgalvo, ka e, Eiropas Savienības dažādas institūcijas arī ievēro subsidiaritātes principu un griežās pie dalību valstīm tikai tad, ja aģentūras īsteno un ievieš Eiropas Savienības likumus. Šobrīd Eiropas Savienības līmenī nav atrunāts kuri kolekt, kāda kolektīvo līguma sistēma ir prioritāra, bet runājot par koplīgumiem, tad eh, runājot par valsts iesaistīšanos konfliktu risināšanā, tas nav atrunāts. Runājot par dalību valstu likumdošanu, tad eh, Grieķijas gadījumā ir jāņem vērā arī tāda lieta kā starptautiskās Eh, darba ļaužu organizācijas. Godātais eh, deputāte, es ceru, ka es esmu atbildējis uz jūsu jautājumu apmierinoši. Vēl bez tam es vēlotos pateikt, ka dažādi fiskāli un struktūrāli pasākumi, kas bija iekļauts šajā memorandumā, to izpildi ir ārkārtīgi būtiska, ja Grieķija vēlas izķepuroties no krīzes. Un, eh, ja jūs uzskatiet, ka tas ir subsidiētās principu pārkāpums, tad uzskatu, ka tomēr tā nebūs taisnība. Tagad Čuntas kungs, papildu jautājums. Lielas paldies priekšsādētāji. Komisār kungs. Un nu, man ļoti žēl, bet man liekas, ka jūsu atbildi jau kārtējo reizi nebija skaidra. Tā bija tieši apmēram tā pati atbildi, ko jūs mums nostautajāt rakstiski uz mani jautājumu. Nu, ja komisija saka, ka, lūk, kon, koplīguma tiesības ir nacionālās tiesības, tad tas viss ir ļoti labi, bet vai tad tādā gadījumā nenotiek kaut kāda veida pārkāpums pamatot uz līgumu tajā brīdī, kad jūs pieprasījāt, lai koplīgumi tiek atcelti? un to vispār stāvošās tiesības tiek samazināts. Un arī Eiropas sarotbiedrības nepieņem jūsu interpretāciju. Viņas taču jau ir vērsušās pret šādu nostāju. Kurš tad galu galā ir tas, kas pies, pieprasa koplīgumu atcelšanu? Jūs? Kas tie tādi ir? Vai tie, kas aizņems no starptautiskajiem fondiem? Kas, kas ir tie, kas pieprasa šo? Lūk, Andor, kungs, jums iespēja atbildēt šo jautājumu. Uh, Liela daļa no institucionālajiem um, sagatavotajiem pasākumiem, kas tiek īstenots dažādās dalību valstīs, ir novedis pie situācijas, kas it kā situāciju risina, un tomēr ir ārkārtas situācijas, kurām ir nepieciešams izstrādāt konkrētus politikas pasākums, un pie tā strādā gan Eiropas Savienība, gan dažādi dalību valstu valdības, gan starptautiskais valūtas fonds un citi, citas institūcijas. Un tomēr ir tādi jautājumi, kas vēl nav atbildēti. Tā saucamais Eiro plus pakts būtu viens no tiem. Un pēdējā laikā mums ir bijusi vesela virkne diskusija par to, kādai vajadzētu būt saiknei starp ekonomisko pārvaldību sociālajiem partneriem, kādam būtu jābūt sociālajam dialogam, iesaistot tajā arī etuk. Es e, neuzskatu, ka uz visiem jautājumiem jau ir atbildēts, un tieši šā iemesla dēļ es esmu izstrādājis iniciatīvu organizēt konferenci par algu noteikšanu un apmēriem Eiropas Savienībā, un šī konference notiks sadarbībā ar sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām pusēm septembrī un šajā konferencē mēs turpināsim uzsāktos dialogus un ceram rast pareizās atbildes. Un visbeidzot, pēdējais jautājums Andarkungam ir Blinkievičietas kundas jautājums numur 15. Iespējams, ka komisārs varēs atbildēt lakoniski un arī eh, papildu jautājums būs lakoniski un arī papildu atbildi būs lakoniski. Tātad 15. jautājums Blinkievičietas kundze. Uh, Godātie deputāti, runājot par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, tas ir viens no Eiropas Savienības principiem. Runājot par kapitālu, preču, pakalpojumu un darba un iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, tas pēdējo 50 gadu laikā ir bijis viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem. Runājot par sociālo dimensiju, tas. Uh, nodrošina Eiropas migrantu strādājošo sociālo integrāciju un arī citas in integrācijas. Runājot par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, tas e, nosaka to, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji var brīvi pārvietoties Eiropas Savienības iekšienē, saglabājot sociālās un ģimenes saites. 19. aprīlis ir būtisks datums Eiropas Savienības vēsturē, un 2004. gadā iestājušās dalību valstis tagad to pilsoņi var brīvi pārvietoties visā Eiropas Savienībā un tajā strādāt. E, pavisam drīz tas attieksies arī uz Bulgārijas un e, Rumānijas iedzīvotājiem, un šis pārējais periods beigsies šā gada beigās. Šobrīd eh, visiem Eiropas, pavisam drīz pa visiem Eiro, Eiropas Savienības pilsoņiem būs iespēja brīvi strādāt jebkurā Eiropas Savienības valstī. Pilsoņiem ir iespēja pārvietoties tādām valstīm, kur ir iespēja iegūt darbu. Es uzskatu, ka darba ņēmēja brīvu pārvietošanās ir viena no pamatbrīvībām, un tas mums ir ārkārtīgi būtiski. Komisija ir sagatavojusi pašiniciatīvas ziņojumu par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un ar interesi uzklausīs parlamenta teikto mūsu sagatavotajā priekšlikumā. Un tomēr, runājot par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, liela daļa Eiropas pilsoņu uzskata, ka joprojām ir pārāk daudz ierobežojumu un šķēršļu strādāšanai citā dalību valstī gan Monti ziņojums, kas tika pieņemts pagājušā gada maijā par jaunu Eiropas iekšējā tirgus stratēģiju. Arī tur tiek runāts par to, ka darba ņēmē brīva pārvietošanās no juridiskā viedokļa, tad darba ņēmē brīva pārvietošanās ir vismazāk izmantotā brīvība Eiropas Savienības iekšienē. Šis par šo principu vajadzētu stiprināt. Runājot par brīvu pārvietošanos, kā to atrunā Eiropas Savienības likums, vēl jo saspringtāk par ko ir runāt diskriminācijas aspektā, diskriminācijas, kas ir balstīta uz nacionālo principu. Mums ir jāaizsargā visu strādājošo tiesību. Šobrīd komisijas darbinieki pārskata Eiropas Savienības likumdošanu par strādājošo brīvu pārvietošanos, un īpaši tas attiecās uz regulu e, 1612 šķērsvietas 68 un arī Eiropas Savienības likumu par brīvu pārvietošanos un, ja nepieciešams, nākt klajā ar jaunu iniciatīvu 12. gadā. Mēs uzskatām, ka komisija strādā, strādā aktīvi pareizajā laikā, un mēs uzskatām, ka ikviena tālāka rīcība, ja tas būs nepieciešams, nāk. Um. Priekšādātājs turpina, lūdzu, Blankevičs kundze, varbūt jūs savu jautājumu varētu izteikt tieši 30 sekundēs, un Nandor kungs, varbūt jūs varētu atbildēt, nu, ļoti, ļoti, ļoti īsi, jo citādi Hāna kungam vairs nebūs laika atbildēt uz viņu jautājumiem. Priekšādātāji, liels paldies par šo atbildi. Mēs gaidām no jums uzlabotu regulu jau nākamgad gribēju dzirdēt jūsu viedokli par šādu jautājumu. Vai tad komisijai nevajadzētu izvērtēt ne tikai pozitīvos aspektus, bet arī negatīvos aspektus e, brīvai darbļaušu pārvietošanās schēmai? Nu, piemēram, ir bijuši ļoti daudz darba ņēmēji, kas ir devušies prom no savām valstīm, kvalificēti darba ņēmēji, kas ir gatavi strādāt. Uh, un viņi da ir devušies prom no savām dalību valstīm uz citām. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu varbūt veidot kaut kāda veida fondus, kas ļautu eh, kompensēt tās valstis, kas palikušas bez dar saviem darba ņēmējiem un kas ir zaudējuši savu kvalificēto darba spēku? Priekšsādātājs dot vārdu komisāram. Jā, priekšsādātāji. Jā, tas, protams, ir būtisks jautājums dzīvojam laikos, kad diskusijas ir vērstas plašumā, 1. māja kontekstā. 1. maijā, kā jau teicu, runāju šo, par šo jautājumu ar darba ministriem gan Baltijas valstīs, gan citās. Un esam mēģinājuši savā starpā pētīt tās iespējas, meklēt iespējas, kas ļauj kas eh, pierāda, ka lūk brīvā cilvēku pārvietošanās, darba spēku pārvietošanās ir radījusi ierobežojumus, negatīvas sekas atsevišķās profesijās vai jomās. Jo šī cilvēku pārvietošanās ir bijis tāds kā vienvirziena ceļš. Un mēs konstatējām, ka, ja tas tā ir, tad tas lielākoties pēc tam ir dalību valstu valdību ziņā. Tām ir jāizstrādā stratēģijas attiecībā uz apmācību, atalgojumu, karjeras iespējām, kas, piemēram, ļautu atbalstīt, nu, piemēram, medicīnas jomā strādājošos. Tas bija šo diskusiju pašā degpuntē, un kas ļautu Līdz ar to cilvēkiem labi attīstīt savu karjeru pašiem savā valstī, nedodoties prom. Jā, par šo problēmu mēs runāt turpināsim, turpināsim to arī apspies, apspriest ar dalību vārstu pārstāvjiem, bet vairāk neko jums šobrīd pateikt nevar. Paldies, saka priekšsādātājs. Pārdēju par jūs jautājums komisārkungs atbildēs latvisku, līdz ar to uzdosim tālāk jautājumus Hānkungam. Pirmais ir 19. Tas ir Martinkunga jautājums par reģionālo un kohezijas fondu un finanšu līdzekļu pārdali. Komisārkungs, tikko esat gatavs, jums vārds atbildē. Lielas paldies, priekšsādātāji. Godātie deputāti, paldies par šo jautājumu. Domāju, svarīgi jau pašā sākumā pateikt, ka pašreizējā plānojuma periodā no 2007. līdz 2013. gadam struktūra fondiem uh, ir bijušas, jāsaka, vismaz 400 programmu e, izmaksas un ir piešķirt līdzekļu šīm programmām. Esam sadarbojušies gan ar reģioniem, gan dalību valstīm un ir panākts vienošanās par šādu programmu izpildu. Tā ir daļa no kopējā procesa. Šī finanšu plānošanas perioda sākumā e, mēs vienojāmies par programmām attiecīgajiem finansējumu periodam, un tāpat mēs toreiz arī noteicām, kādi būs tie finanšu līdzekļi, kas būs pieejami atsevišķām programmām. Tas tāpēc, ka, lūk, mums ir dalīta pārvaldība, dalīta administrācija. Un dalība valstis un vai reģioni savukārt ir atbildīgi par šo programmu īstenošanu vietējā mērogā, un viņi ir atbildīgi arī par programmu atlasi, uh, projektu atlas tālākai īstenošanai un beigu beigās arī par šo projektu kontroli pirmā līmenī. Paši šī perioda sākumā runājam par energoefektivitātes plāniem, par ilgtspējīgas enerģijas elementu projektiem, un tā bija galvenā prioritāte reģionālo politiku kontekstā. Un šo 400 projektu ietvaros daudzi bija specifiski pielāgoti projekti. Un pašreizējā posmā, pamatojoties uz jau panākto vienošanos ar reģioniem un dalību valstīm, piešķirtais budžets ir 9,2 miljārdi eiro. Tieši atjaunīgajiem enerģijas resursiem un energoefektivitātes uzlabošanai. Un tas nozīmē, ka parlamenta lēmums, kas tika pieņems 2009. gadā, tāpat ir devis mums iespēju piešķirt 4% no līdzekļiem no reģionālās attīstības fonda eh, tieši energoefektivitātes mērķiem un vispārējiem uzlabojumu pasākumiem. Tāpat laikā apmēram puse dalību valstu ir iesniegušas pieteikums pēc šiem, līdz, pēc šiem līdzekļiem. Un varu teikt, ka Francija, piemēram, ir īpaši laba parauga valsts šai saistībā, runājot par ie, pieejamo iespēju izmantošanu. Mārtiņkungs, jums iespējas dot papildus jautājumu. Priekšādātāji. Ļaujiet man jūs nolasīt jautājumus. Gal galā ir jākļūst beidzot nopietniem. Nedusmojieties uz mani, bet gribu teikt, vai komisija ir gatava 10% no šiem 51 miljārdu eiro ir gatava piešķirt pēc iespējas, kā finansējumu jauniem atjaunīgo enerģiju elektrības tīkliem. Tas, ko jūs teicāt, tas jau nebija nepareizi, bet tas bija, tā bija cita tēma. Un lūk, mēs vēlamies saņemt informāciju. Jā, mēs, protams, mācāmies no Fukushimas notikumiem un 2020. gada stratēģiju uzskatām par nopietnu, bet ja mēs vēlamies enerģijas, revolūciju enerģijas jomā, tad tādā gadījumā jums ir vajadzīgs strādāt pie tādas enerģijas, kas nāktu no, piemēram, Ziemeļ eh, Vācijas uz Austriju. Ir vajadzīgs šāds tīkls. Es domāju, ka jums ir jau kāda pieredze noteikti ar elektrības jomu strādājot. Vai jūs esat gatavs? veicināt šādu straujāku finansējumu piešķiršanu, par ko visi šobrīd runā, eh, un visiem, kas ir vajadzīgs. Komisārkungs, lūdzu, jūs varat atbildēt. Godātais deputāt, es ilasīju jūsu jautājumu ļoti uzmanīgi, un tieši tāpēc arī ļoti uzmanīgi centos uz to atbildēt, pamatojoties uz tiem noteikumiem, kas mums jau ir reģionālajā politikā. Un pamatnoteikums ir tāds, ka pastāv vienošanās ar dalību valstīm kontrakti ar dalību valstīm, un, un šos kontraktus nevaram uzspiest vienpusīgi. To nevar komisija darīt vienpusīgi. Tāpat arī nevaram šos līgumus un kontraktus grozīt. To nevar darīt arī reģionu. Es būtu stāvā sajūsmā, ja šodien pieejamie līdzekļi tiktu izmantot tieši, eh, tieši tik atbilstīgi. Es esmu gatavs staigāt, ka Tibets smūgs no vienas valsts uz otru basām kājām, lūk cilvēks izmantot tos pieejamos līdzekļus. Esmu gatavs to darīt arī nākamā finansējuma perioda laikā, tad tas pilnīgi noteikti būs aktuāli jo atjaunīgo enerģijas resursu veicināšana būs galvenais elements 2020. gada stratēģijas izpildē. Nu, tāds ir mans pieņēmums. Būs plašāks budžets, lielāks budžets arī reģionālās politikas Eh, budžeta kategorijās, un esmu pārliecināts, ka kopā ar Otingeru kungu mēs varēsim eh, vienoties par tādām lietām kā infrastruktūras investīcijām, TNT tīklos un enerģijas projektos. Jau ir paredzētas apropriācijas reģioniem šobrīd šādiem projektiem, un ja jūs cenšaties apgalvot, ka ir vajadzīgs šajā virzienā nosūtīt vairāk līdzekļus, tad, protams, tas ir kaut kas tāds, ko esam gatavi apspriest pavisam nopietni ar visiem, bet jāsaka, nav komisijas e, ziņā pieņemt vienpusīgas izmaiņas šādos esošos kontraktos. Tālāk 20. jautājums, Jensenkungs, jautājums par mērķu sasiešanu saistībā ar maksājumiem no struktūra fondiem. Komisārkungs, jums iespēja atbildēt uz šo jautājumu. Frau Abgeordnete, ähm, vielen herzlichen Dank. Äh, Liels paldies, eh, kundze, par šo jautājumu. Runājot par absorpcijas līmeni un eh, piešķīrumu lielumu nākošajos periodos, nu, ir jau zināms eh, augšējais līmenis attiecībā uz šiem maksājumiem, maksimālais lielums un šo lielumu nosaka atbilstoši katrai dalībvalstī konkrētai proporcijai uh, pret valsts IKP. Tātad noteiktu procentu var iztērēt struktūrālām politikām. Un kad kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt šo summu. Nākošajos plānošanas periodos mēs jau noteikti vaicāsim, vai šāds maksimālais līmenis ir pamatots un vai to nebūtu jāmaina. Tā lai, e, labāk, vai, tā, lai līdzekļi tiktu labāk apgūti. Runājot par to, vai programmas izpild noteiktos mērķus, piektais ziņojums norāda, ka uz izpildi būtu ciešāk jāskatās. Mums noteikti būs uzraudzības sistēmas nākošajos plānošanas periodos, kuras mēs piedāvāsim līdz 2014. gadam. Es jau bieži šeit esmu runājis par metodoloģiskām problēmām, par to, kā tiek izvērtētas daudzgadu programmas apmēram puse no Eiropas Savienības budžeta tiek tērētas šādās daudzgadu aktivitātēs, un revīzijas palāta izvērtē ieviešanu, bet tikai noteikta gada griezumā. Un tādējādi rodas metodoloģiskas grūtības, jo, piemēram, reģionālajā politikā ir trīs dažādi revīzijas līmeņi. Piemēram, ikgada līmenis, ko veic revīzijas palāta, bet tad arī ir pirmā līmeņa audits. Un tādējādi tas nozīmē, ka vienmēr būs augstāks kļūdas procents. Neskatoties uz to, mans priekšgājējs Daruter Hubners ieviesa, ieviesa vai pastāstīja šim parlamentam par plānu, kas jau tiek ieviests, un tur tika iekļauta iespēja ģenerāla direktorātam pamatotos gadījumos pārtraukt maksājumus līdz pat sešiem mēnešiem. Pagājušajā gadā to izmantoja vairāk kā 50 reizes. Vēlāk visi šie te ierobežojumi tika atcelti, kad attiecīgie jautājumi tika noskaidroti. Vienmēr skatoties uz kļūdu līmeni attiecībā uz reģionālo politiku, jāatcerās, ka tad, kad maksājumi tiek kavēti, Viss ir loģistiski jāpārbauda, jāorganizē ikdienas līmenī. Viss, kas ir saistīts ar valsts iepirkumu, vienmēr radīs uh, diskusijas dalību valstīs, reģionos. Un nav pārsteidzoši, ka 70% no visām kļūdām nāk tieši no šīs jomas. Esmu jau runājis par iniciatīvu ar komisāru Banjē, kā vienkāršot procedūras, tā lai mēs varētu samazināt kļūdu skaitu. Mēs mēģinam izpildīt savu mājas darbu un turpināsim to darīt arī nākotnē. Jensens Kundze, jums vārds. Paldies! Es vēlētos pateikties komisāram Hāna kungam par ļoti labi sagatavoto atbildi. Tas vienkārši pierāda to, ka komisija šīs problēmas uzskata par svarīgām. Un šīs problēmas par svarīgām padarīja vēl ekonomiskā krīze, jo tagad daudzām dalību valstīm ir grūti rast līdzfinansējumu. Komisijai tas ir jāizvērtē, bet iespējams, ka tas attieksies arī uz nākamo finanšu schēmu. Nākamais jautājums par tā saucamo vispārīgo plānošanu. Vairāku struktūru fondu atbalstu dažādiem reģioniem. Tikai tad mēs saņemsim, tad, tad mēs redzēsim rezultātu. Es vēlētos pajautāt, vai komisija ir e, padomājusi par to, ka e, vajadzētu domāt vairāk par mērķi, par to, kā attīstīt, un nevis tikai sagatavot projekts, bet arī to īstenošanu un reāls kaut kāds pamatojums. Komisāra kungs. Ja, Jā, tas ir mūsu mērķis. Tuvākajā finansēšanas periodā mums ir nepieciešama struktūrālā politika, uh, kas ir piemērota 2020 stratēģijas mērķiem. Tas nozīmē, ka galvenie mērķi, prioritātes ir saistītas un tās jāpiemēro atsevišķo reģionu situācijai. Un tad jau reģionu uzdevums tālāk ir no šīs te ēdienkartes izvēlēties eh, sev aktuālākās prioritātes. Šeit es runāju par eh, konkurētspējīgiem reģioniem. Komisijā mums ir nepieciešama reāli izmērām mērķi. Mums par tiem jāvienojās partnerības un investīcijas līgumos, tā lai perioda beigās mēs varētu redzēt, vai mērķi par kuriem esam vienojušies, ir izpildīti vai pat pārpildīti. Ja mērķi nav izpildīti, tad mums jāredz, kāda tam bija iemesli. Vai bija kaut kādas vietējas problēmas vai ārējas problēmas, un tad varam izdarīt arī attiecīgus secinājumus nākotnes plānošanai attiecībās finanšu resursu piešķiršanu nākajos, nākamajos periodos. Šeit es runāju par reģionālās politikas kvalitatīvu attīstību nākošajos plānošanas periodos. Paldies, komisāra eh, Lavijas kungs šeit nav ieradies. Tikau kundzi, jūs eh, iesniedzāt jautājumu, kam nepieciešama detalizēta atbilde. Diemžēl eh, atbildēs uz jūsu jautājumu rakstiski, līdz ar to beidzam jautājumu laiku šodien. Paldies, komisār, par to, ka ieradāties pie mums.